Un līdz ar to es arī mēģināšu tos lietas pagrūst un varbūt izklāstīt nedaudz savādāk. Es pirmkārt vēlos arī visiem ēnu referentiem un sekretariātu darbiniekiem pateikties par ļoti izcilo darbu. Mums bija kopīgs mērķis, bet mēs vēl to nesam pilnībā saņēm, sasnieguši, jo šāds kompensācijas, ieguldījuma kompensācijas ir vērst uz to, lai mēs aptvertu visus iespējamos vērtspapīrus. Uh, bieži vien ir tā. Protams, pamatā var būt tā, ka klients var pieprasīt valstī kompensāciju tajās situācijās, ja ir, vai, um, ir bijusi kaut kāda krāpniecība, vai bijusi nepare, nolaidīga rīcība, vai arī ir bijuši nepareizi e, sistēma. Bet nekādā ziņā nav, protams, runā par to, ka iegūt sistēmu kompensācijas vienkārši veidi samazinās. Uh, Tātad mēs runājam par 100 tūkstošu eiro sliekšņu noteikšanu uh, uz vienu investoru. Neatkarīgi no Eiropas valsts, mēs tādu nosakām vienotu kompensācijas līmeni. Ir valsts, kurā jau ir noteikti 100 tūkstoši eiro, ir kurās ir vairāk, bet ir cits, kuras ir mazāk. Uh, nu, 50 tūkstoši eiro, piemēram, arī Francija. Uh, apvienotā karalista un tam līdzīgi. Bet, nu, tāda valsts, kur jau ir noteikti augstāks līmenis, mēs nekādā ziņā negribam samazināt šo aizsardzības līmeni, un tieši tāpēc mēs tā runām, ka to, kā mēs varam nodrošināt, ka arī turpmāk cilvēki investē uzņēmumos. Un tāpēc mums jārunā par visām šīm situācijām, kas arī atsaucas uz konkrētu lietu, kā tiesa nosaka par sliktu konsultēšanu, par to, kā tiek nepareiz konsultēts personas un līdz to viņu investīcijas nonāk nepareizajos vērtspapīros. Nu, piemēram, ir bijuši konsultāciju uh, gadījumi, kur vecajiem pensionāriem tiek ieteikts ieguldīt savu naudu ļoti augsta riska kapitāla vērtspapīros. Un tāpēc ir, ir jāskatās, kā, protams, mēs varam piedzīt šādu konsultāciju arī pašiem sniedzējiem. Uh, um, kompensācijas, nevis ka valsts, jeb nodokļu maksātāji tad maksātu. Tātad mums jāskatās par ex ante risinājumu. Mēs neesam par 0,3 līdz 0,4% apjomu no kopējā vērtspapīru aktīva apjoma, vērtspapīru uzņēmuma apjoma. Un tad pēc pieciem gadiem mēs uh, runātu runā par piecu gadu periodu, nevis desmit gadu periodu. Jums ir jānāk, protams, arī par konkrēto uzņēmumu vērtību. Jums ir jāsaprot, ka Arī vērtspapīriem, protams, ir jāspēj nodrošināt savus ieguldījumus finansēšanā. Tālāk mums ir jāskatās arī, protams, atalgošanas sistēmas, kas tiek noteikts. Tāpēc komisijām ir precīzi jānosaka obligātās sistēmas, kas var kalpot mm, viena otrai, lai kaut kādā veidā novērsties, piemēram, morālos apdraudējums un nepietiekamu finansējumu. Tieši tāpēc mēs uzskatām, ka tas ir pieļams tikai tad, kad visās valstīs jau šādi kompensāciju fondi tiks izveidoti. Tātad pēc pieciem gadiem tad mēs spēsim nodrošināt šādu saņemšanos savstarpēji uz tādu nosacījumu, kā šīs sistēmas uh, eh, sasnieguši uh, eh, mērķu finansēšanas noteiktos apjomus. Piektkārt, komisijai ir arī jāpārbauda tas, vai ir jāiesaista arī uh, dažāda veidā struktūras, mēs runājam par šām par akcijām, un viss tas ir, protams, ir jāpārskat, mums jāskatās, kāds varētu darboties. Nu, mēs nevaram pieļaut šādas Madofa stila afēras kārtējās, un tāpēc viss būtu arī komisija jāpārbauda un jāskatās, un kā tas viss būtu nosegts ar apdrošināšanu. Turklāt mēs gribam panākt lielāku caurskatāmību, ir jāpanāk arī, protams, ziņošanas pienākums dalībvalstīm, kas sniedz šādus ziņojumus tātad um, Eiropas uh, vecupīru uzraudzības iestādē un um, tirgus uzraudzības iestādē un ieguldītāju aizsardzībai ir ļoti no, svarīgi, lai viņi reiķinātos finanšu stabilitāti. Tāpēc man ļoti svarīgi, lai rītdien balsojumā parlaments sniegtu skaidru nostāju un lai mēs tad varētu tālāk risināt šīs sarunas ar padomu. Paldies! Paldies! Tālāk vārds komisāram Baņiem. Paldies, priekšsēdētājs Gondze. Es vispirms gribētu no visirds pateikties Ole Šmit kungam un arī komisij, komitejai eh, Šāran Bolsas kundzei eh, par šo ļoti ambiciozo tekstu, par drosmi uzņemties darbu ar šo dosieru Mēs gribam stiprināt ieguldītāju kompensācijas sistēmu, mēs gribam to darīt saskaņoti, ir nepieciešams eh, garantēt arī attiecīgos eh, noguldījumus, un tas saskan arī ar balto grāmatu. Baltā grāmata, vēl citi dokumenti ir eh, tā dokumentu pakete, ko ir piedāvājis komisija, reaģējot uz krīzi. Mēs uzskatām, ka ieguldītāji ir arī viena no neaizsargātākajiem šajā sistēmā, arī pirmie upuri krīzē, un mums ir nepieciešams domāt par uh, viņu aizsardzību. Mēs gribam rīkoties loģiski, izvairoties no kļūdām. Mums ir nepieciešams pie, dot garantijas, nodrošinājumu, uh, dot noteikts garantijas, kas uh, ļautu kom kompensēt ieguldījums. Mums ir jāsaskaņo mūsu darbi ar uzticību kopīgai finanšu sistēmai, ir arī jārada patiesi iekšējais finanšu pakalpojumu tirgus. Lūk, tāda loģika ir mūsu darba pamatā. Un 97. gadā tika pieņemta pirmā kompensācija direktīva, tā ir ļoti liederīga, bet tā ir jāuzlabo, un to mēs tagad arī cenšamies kopiem saimiem panākt. Dāmas un kungi, es atbalstu arī šo prevencijas vai paredzēšanas politiku, vienmēr labāk paredzēt uz priekšu nekā kaut ko kārtot atpakaļējoši. Uh, Un tāpēc uzskatu, ka ir nepieciešams šāds brīdināšanas mehānisms, lai arī attiecīgi mēs varētu sniegt garantijas. Un pirmajā konstatējumā es piekrītu Šmita kungam ir svarīgi strādāt ar šo iepriekšējo finansējumu. Tas ir ļoti pozitīvi. Mums komisija tas ir ļoti svarīgs priekšnosacījums. Un mēs atbalstam arī augstākas kompensācijas sliekšņus, uzskatām, ka ir nepieciešams rīkoties pēc apstākļiem, arī tādējādi likvidējot riskus. Un otrkārt, runājot par garantijām, 100 tūkstoši eiro nevis 50 tūkstoši, tātad augstāks kompensācijas līmenis. Mēs šeit domājam par finanšu risku, kas ir noteiktos sektoros, augstāks nekā citos sektoros. Mēs šeit eh, nonākam pie tādas situācijas, kas ir saistīta ar Nozen Rock banku pirms dažiem gadiem. Tāpēc mēs ņemsim vērā jūs priekšlikumu, kas ir ļoti ambicios. Un vēl es atbalstu atbalstu šo parlamenta priekšlikumu par UCITS. Es domāju, ka mums vajadzētu šo harmonizētāko pieeju atbalstīt, un tas ir nepieciešams, lai pārvarētu krīzi. Šmita kunga ziņojumā varbūt ir lietas, kuras pilnībā nepiekrītu. Varbūt šeit ir kaut kāds atšķirības starp šo un iepriekšējo komisijas ziņojumu tieši arī par UCITS. Es domāju, ka mums ir jāņem vērā aktivitātes mazuma sektorā. Jūs eh, sakat, ka jūs gribētu veidot pārskatu, balsoties uz UCITS direktīvu. Tālāk 0,3% tas un arī jūsu garantijas 100 miljonu, 100 tūkstošu apjomā šeit tas varētu radīt noteikts grūtības sistēmā. Un visbeidzot, esmu arī noraizējies par kādu grozījumu Eh, kur ir atsauce uz slikto padomu. Es atbalstu jūsu mērķi. Šī situācija ir ļoti komplicēta un tiešām ir šarlatāni, kas eh, grib izmantot arī lētacīgo patērētāju un iegūt labumu. Un tāpēc mēs varētu ņemt par pamatu MIFID direktīvu un arī varētu atzīmēt konkrētas atbildības jomas. Šis solis ir nepieciešams, un tāpēc mēs varētu izmantot fondus kompensācijai un neizmantot finansējumu, kas ir paredzēts kaut kam citam. Šmita kungs, šī sliktā padoma koncepts nav īpaši skaidrs. Un to varētu interpretēt dažādi. Attiecīgi tirgus fragmentācija varētu notikt, un Tāpēc eh, mums ļoti grūti pieņemt šo konceptu. Bet vēlreiz paldies par lielisko darbu. Gribu pateikties gan referentam, gan koordinatoriem, gan tiem, kas eh, darbojās kopā ar komisiju, lai mēs varētu skaidri formulēt mūsu nostāju par šo jautājumu, kas būtu ambicioza un jūs sūtat pareizu signālu visām dalībvalstīm, jo visām dalībvalstīm varētu non, vajadzētu nonākt pie kopsaucēja, kopējā nostāja. Un es arī gribētu aicināt Polijas prezidentūru attiecīgi vērsties pie tām valstīm, kas vilcinās pievienoties šai kopīgai pieejai, ka tas būtu jādara iespējas ātrāk, lai mēs būtu attiecīgi nodrošinājuši mūsu ieguldītājus ar augstām garantijām, lai būtu arī viegli pieejami kompensācijas fondi. Un es redzu, ka Ole Šmits savā ziņojumā tieši virs šīs idejas, un paldies jums par šo darbu. Thank you, Paldies komisāru kungām. Tagad Došu vārdu Bodu kungām juridisko lietu komistējas vārdā. Pusotru minūtu lūdzu. Paldies! Investoru kompensācijas eh, schēmu funkcionēšana atbilst uh, banku darbības standartiem, un es gribētu teikt, ka tajā pat laikā mēs nevaram uh, uh, piedāvāt vienādu režīmu. Ba, banku investoru aizsardzībai un to cilvēku aizsardzībai, uh, kas attiecās uz investīcijām. Tādēļ es nedomāju, ka ir laba doma paaugstināt slieksni līdz 100 tūkstošiem eiro aizsardzības nodrošināšanai, jo tas uzliktu pārāk uh, smagu slogu finanšu brokeriem. Es ļoti ceru, ka uh, parlaments ņems vērā manu iesniegto grozījumu, kas attiecās uz uh, garantiju uh, griestu palielināšanu Rumānijai un Bulgārijai, ņemot vērā un respektējot iestāšanās līgumus. Paldies, un tagad došu vārdu runātājiem politisko grupu vārdā vispirms Gazēkungs. Divas minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, godāmies komisāri. Mūsu mērķis šajā tekstā ir labāk aizsargāt privāto ieguldītāju pret krāpniecisko praksi, izmantojot un atbalstot investīcijas uzņēmumus. Šis teksts ir tāds, lai balstītu uzticību pēc krīzes Un šīs krīzes laikā, kā jūs teicāt, um, komisāra kungs parādījās e, tieši šie ieguldītāji, pat, kas ir cietuši visvairāk no šīs krīzes. Un tas ir labi, ka attiecīgi tiek organizēta kompensācijas sistēma, e, tiek dota kompensācija pēdējā, kā pēdējais līdzeklis, un tādā veidā jāatzīmē arī komisijas vēlēšanās maksimāli uh, harmonizēt visus šos noteikumus un arī noteikt kompensācijas līmeni 100 tūkstoši eiro apjomā. Un komisija nerunā tikai par aizsardzības pasākumiem. Galvenais ir uzturēt reputāciju, izstrādāt precīzus noteikums attiecīgi UCITS direktīvas pārskata ietvarā. Tāpēc es gribētu lūgt, lai komisija vēl izpēta, e, kāda ietekme būs UCITS direktīvas paplašinātai, kādā veidā šis pārskats ietekmēs gan privātos, gan citus investētājus. Un vēl es gribētu atgādināt par mūsu balsojumu pirmajā lasīmā. Mēs gribam, lai šī direktīva kļūst par lietojumu tekstu pēc iespējas ātrāk, lai visiem ieguldītājiem rastos tāda uzticība Eiropas Savienībai, attiecīgi radot tādu aizsardzību klimatu, kas būtu pilnīgi vienāds visiem. Un tagad eh, sociāls un demokrāti grupas vārdā Bereškons divu pusminūtes lūdzu. Paldies! komisārkungs. Šīs direktīvas pārskats diemžēl ir e, saskanējis arī ar krīzes laiku, ar Madop e, skandālu. Un tas izkāds arī mazos Eiropas ieguldītājs. Jūs teicāt, ka šeit notiek šīs direktīvas pārskats kopā ar banku garantiju direktīvas pārskatu, lai dotu lielāku garantiju ieguldītājiem. Mēs runājam par šo augstāko sliekni 100 tūkstoši, Bet kāpēc šeit atšķirās šie slēgļi, kāpēc ir 25 tūkstoši citā dokumentā? Kāpēc mums Eiropā ir dažādi diversificēti noteikumi? Kāpēc vairāk tiek aizsargāti tie ieguldījumi, kas darbojas finanšu sfērā? Vai tas ir ilgtermiņa interesēs? Jūs teicāt uh, savus domas par šo slikto padomu Mēs uzskatām, ka šeit ir nepieciešams paskaidrot šo konceptu, kas ir MIFIDA. Kas tas ir sliktā padoma koncepts arī MIFID direktīvas skatījumā vajadzētu izdarīt kaut kādus secinājumus par MIFID un par UCITS. Mēs gribam, lai būtu tā, ka tie cilvēki, kam ir šie pārvedamie vēsturību, lai viņi nenonāk sliktākā situācijā par citiem. Mēs gribam, lai šim dokumentam būtu arī pievienotā vērtība, kas palīdzētu risināt finanšu tirgus jautājums. Un vēl mēs domājam par to, kādā veidā ietekmēs iedzīvotājus šī direktīva. Un Mēs aicinām jūs ieskatīties arī uz apdrošināšanas sistēmām. Ir dažās jomās eh, nav iespējams šo sistēmu izmantot. Varbūt eksante finansēšana ir labāk. Jūs teicāt, ka mūsu pilsoņiem ir nepieciešams skaidrs vēstījums. Mēs ļoti ceram, ka padome arī virzīsies uz priekšu ātri. Paldies! Jāsaka, ka mums tiešām ir ļoti strikti jāievēro atvēlētais laiks. Tagad došu zaļo grupas vārdā Gigolda kungām pusotra minūte. Godātais Šmit kungs, godātie kolēģi, cintās kolēģis, paldies jums visiem labu sadarbību un paldies arī par šo jūsu <clears throat> skaidri pozicionēto pozīciju. Tiešām ļoti svarīgi, lai mēs panākam uzlabot šādu kopēju nostāju, arī lai uzlabotu patērētāju aizsardzību finanšu tirgos. Mēs esam redzējuši liels skandāls un mēs esam redzējuši milzīgs seks. Un lūk, tā visu rezultātu mēs tādu piestrādājam pie jaunās reformas. Paldies arī komisijai par jauno priekšlikumu, kas tiešām ļoti apjomīgs un katrā ziņā gribu izsvērt divas lietas kas varbūt nebija tās viennozīmīgās. Mēs jau vairāk runājam tieši par šo slikto konsultēšanu, jeb sliktiem padomiem, un vai to mums būtu vai nav, būt, nebūtu jāiekļauj šajā direktīvas priekšlikumā um, grozījumos. Nav runa, ka tā, ka mēs runājam tieši par šo definīciju, protams, tas ir jau noteikts MIFID direktīvā, bet ja mēs runājam par tādiem gadījumiem, ka konkrētā gadījumā pierādījumi to pierāda, ka kāds uzņēmums ļoti slikti konsultējis personas, piemēram, šis viņa pašu uzņēmums jau ir bankrotējis, uh, par ko viņš tālāk vēl tomēr ir iestājies. Lūk, tas ir nopietni pārkāpums, tieši tāpēc arī komisijas pārstāvja jau iepriekš norādīja, arī kā arī šāds slikties konsultācijas būtu uzskatāms par iekļaujamām konkrētojā mm, nostājā. Un tieši tāpēc aicinātu jūs, Baņiekungs, pārdomāt savu pozīciju. Jūs pašlaik, pašlaik noraidāt šādu priekšlikumu. Uh, Tā kā mēs arī redzam, kas svarīgākais ir tā, ka šobrīd ir blaķējošā mm, minoritāte, mazākums padomē, un arī Vācijas valdība norāda tomēr, ka ir jāskatās, vai tad Vācija, piemēram, paturēs šo blaķējošo mazākumu, jo īstenībā pēc krīzes nav vairs nekāda pamatojuma vēl ar vienu uzturēt šādu sliktu aizsardzību patērētājiem. Tagad pārējām pie brīvā mikrofona procedūras un vispirms Kamalkungs lūdzu vārds jums. Paldies priekšsēdētājs kundze un paldies arī komisāru kungām Eh, Mēdok parasti tiek eh, pieminēts eh, kā iemesls, kādēļ tiek pieņemt lēmums par konkrētiem pasākumiem, bet, ja mēs paskatāmies, tad patiesībā mm, uzraudzības iestādēm bija iespējas ietekmēt situāciju, tomēr tās izvēlējās to nedarīt. Mums ir svarīgi uh, lai investori saņemtu pietiekami labu informāciju, pieņemot savus lēmumus par to, vai investēt vai nē. Es pateicos tām politiskajām grupām, kas akceptēja man grozījumu par caurspīdīgumu. Es uzskatu, ka ļoti svarīgi, lai investori redzētu regulējumu izmaksas pirmkārt, bet otrkārt, cik daudz viņiem izmaksās šādu kompensāciju garantēšanu, lai nebūtu tā, ka viņi samaksā vairāk par investīcijām nekā tas ir nepieciešams. Kas attiecās uz uh, augstu investīciju slieksni, tad daudzām mazajām dalību valstīm ir tiešām satraucošs fakts, ka šis augstais slieksnis varētu novest uh, pie finanšu investīciju koncentrēšanās tādās uh, um, metropolēs kā Londona, Ņujorka un tam līdzīgi. Paldies! Paldies! Malcerkungs lūdzu. Paldies priekšsādātāju finanšu tirgus un viņu tirgotie vērtspapīri kļūst arvien sarežģītāki un līdz ar to ieguldītājiem arvien nesaprotamāki. Un tas ir ļoti svarīgi tieši mazajiem ieguldītājiem. Un mēs no ASV radītās finanšu krīzes saprotam, ka tieši Eiropas banku iestādes šobrīd, kas līdz šim ļoti šādiem tādiem neskaidriem darbspēriem tirgojas un beigu beigās ir iesādies pilnīgi tukši un bezvērtīgi. Tagad mēs skatāmies, kā mēs varam ierobežot šādu veidu spekulatīvās darbības. Es uzskatu, mums katrā ziņā ir jānosaka spēcīga kompensāciju mm, mm sistēma, kas tieši kompensē tātad ieguldītājiem radītos zaudējumus. Un mums jāskatās, kā mēs to varam ietekmēt un izveidot. Un tieši tāpēc es uzskatu, ka referentu piedāvātais priekšlikums ir kā uzlabojums komisijas tekstam, un tas ir apstāstāms. Ap Turklāt mēs arī redzam, ka vairākumam ir skaidri jāapsaka, ka mums jānodrošina juridiskā drošība, un, un par to mums ir jāpanāk, ka mēs nodrošinām visā Eiropā vienotu aizsardzības līmeni. Komisār, lūdzu, vārds jums. Merci, Madame la Présidente. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms ātri atbildēšu Bodū kungam, ātri vēstīšu savu viedokli. Man arī interesē jautājums, ko jūs uzdevāt. Jūs jautājums bija par eh, mērķi. Mums eh, mērķi nav eh, noregulēt pilnībā nodrošinājumu sistēmu. Mēs gribam gaidīt, līdz fondos būs pietiekams finansējuma līmenis Un mēs, es šeit es gribētu atsaukties arī uz to, ko teica Bereša kundze. Gozes kundze, jūs, kungs, jūs teicāt par UCITS paplašināšanu. Es esmu gatavs runāt parlamentu par šo jautājumu. Es domāju, ka tas būtu liederīgi ieslēgt arī šo te jomu direktīvas aptvērumā. Mēs varētu vēl divpusē parunāt par šo jautājumu. Un Gozes kungs vajadzētu visus ieguldītājs likt uz vienādiem pamatiem. Un es gribētu pateikties jums par to, ka jūs vēlreiz pasvītrojāt šo nepieciešamību labāk aizsargāt visus ieguldītājus. Beres kundze arī teica, viņa teica, ka ir nepieciešams skatīt šo tekstu tādā globālā paketē, jāveido aizsardzības kopums, lai ieguldītāji uzticētos tam. Un šeit tika pieminēta arī Madovu afēras sekas, un attiecīgi šo seku gaismā ir nepieciešams risināt jautājums, ieskaitot arī tehniskos jautājumus. Bija ļoti labs jautājums par nodrošinājumu līgumiem uzdots, jo tiešām šeit ir vairākas tehnikas, tehniskas grūtības. Turklāt šis jautājums vēl ir arī delikāts. Mēs nedrīkstam arī likt pārāk milzīgas prasības, jo mūsu iedzīvotāji ir ļoti uzmanīgi. Es padomāšu, kā atrisināt šo jautājumu. Gigoldu kungs, jūs arī runājat par šo slikto padomu. Šis jautājums ir ļoti pareizs, jo mums ir jādomā, kā aizsargāt cilvēkus Bet šis ir juridiski tehnisks jautājums, kas varbūt ir jārisina savādāk. Un es gribētu Gīgaut kungam teikt, ka mums ir harmonizēta izpratne attiecībā, kā mēs varētu rīkoties ar šo slikto padomu. Principā es jums piekrītu, bet ir nepieciešams izskatīt visus šos jautājumus arī šīs debates gaismā. Es visu pierakstīju un turpināšu domāt par šiem jautājumiem. Lielas paldies visiem! Paldies! Tagad došu vārdu mūsu referentam, viņš arī pabeigšu ar debati. Jo, jā. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es skatās viņā paļaujos Uh, uz brīvo tirgu un cilvēku brīviem lēmumiem. Vienlaiks to mēs gribam skaidri pateikt. Es tomēr esmu arī, zinām, mērā pienā uzskatu, ka ir jāaizsargā, tad jānosaka aizsardzība patērētājiem. Un tieši šī direktīva piedāvā šo perspektīvu. Un tas ir jau īpaši jāizceļ un vēlreiz jāatkārtina. Godātie draugi, jūs, protams, varat mani kritizēt. Uh, Bet šeit mēs esam viensprāt tiešām. Un parastais ieguldītājs, viņam ir jāzina, uz kā, kāds ir viņa tiesības un kāds ir viņa tiesība aizsardzība. Un tātad kāds ir garantētais mm, aizsardzības apjoms. Tas ir ļoti svarīgs, lai mēs nodrošinātu, ka personas uztic finanšu tirgumu. Jā, man kolēģi kas runājāt par šiem procentu apjomiem, nevis procentu piedošanu, bet tātad, tātad 0,3 eh, vai 0,5 punkti um, no kopējā apjoma. Nu, gadā ziņā un 100 tūkstoši eiro kāds liekas. Nu, padomu, protams, ir citās domās, un viņiem uzskata, ka vajag nosacīt tikai mazāku aizsardzības apjomu. Bet mums tas ir jāskatās arī, kā mēs varam uh, uzcīt jau, kas ir noteikts. Nu, fit uh, ietveros Un es domāju, ka mēs par to visam esam arī spējīgi vienoties. Un par slikto padomdošanu es domāju, ka tur varēsim arī atrast risinājumu. Manuprāt, šāda sliktā padomdošana konsultēšana ir ļoti nozīmīgs jautājums, kas ir svarīgs visiem ieguldītājiem Eiropā. Un visbeidzot, priekšsēdētājs kundze, paldies arī komisāram un gozēkungam, Berēs kundze un arī Kikola kungam par viņu ļoti saskurīgajiem un būtiskajiem komentāriem un cerams, ka visu šo darbu pabeigsim rudenī. Paldies, līdz ar šo tām esam izskatījuši un tālāk varam ķerties pie nākamā par kārtības jautājumu. Pāriem pie nākamā punkta darba kārtībā, tas ir Kailjo kunga ziņojums par aģentūru lielapjomu IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā. Un Pirms mēs sākām debatas, es uh, gribu teikt, ka mēs gaidījām, ka komisāra Malmstroma būs šeit, bet es saprotu, ka ir problēma.